un šo, arī šo tiesību aktu nosaukumu tiks publiskoti šīs sanāksmes protokolā. Tagad pievērsīsimies šīs nedēļas darba kārtībai. Saskaņā ar 37. reglamenta punktu šīs nedēļas darba kārtība ir apstiprināta. Šodien neredzu, ka man tiktu iesniegti kādi pieteikumi. Tagad par otrdienu. Tautas partijas grupa ir lūgusi iekļaut darba kārtībā mutisku jautājumu komisijai par diskriminējošām muitas procedūrām, kas tiek piemērotas Lietuvas kravas automašīnām uz Krievijas robežas. Kas vēlētos izteikties par šo pieteikumu? Lūdzu, kas pārīkungs. Priekšsēdētāja kungs, godāmie deputāti. Vairākas eh, dienas esam novērojuši situāciju Krievijas varas iestādēs. Šķiet, ka tiek eh, izdarītas patvaļīgas, tiek piemērotas patvaļīgas procedūras pret Lietuvas kravas automašīnām. Eh, piemēram, kravas automašīnas ir pilnībā jāizkrauj un pēc tam atkal jāpiekrauj, un bieži vien tas rada ārkārtīgi lielas problēmas Lietuvā. Uh, Bez tam uh, Krievijas varas iestādes um, šī šodien pēcpusdienā neinformējot Eiropas komisiju ir uh, uzlikusi importa aizliegumu nu, kon konkrētiem Lietuvas uh, piena produktiem. Dāmas un kungi, es uzskatu, ka šī situācija nav pieļaujama. Lietuva ir pašlaik prezidējošā valsts un uh, Nav pieļaujami, ka pret šo valsti tiek izdarīta šādas patvaļīgas eh, darbības. Tieši tāpēc mēs vēlētos uzdot šādu motisku jautājumu komisijai. Eh, šo jautājumu esam izstrādājuši kopā ar dažādu komiteju kolēģiem un cerams, ka mēs varēsim eh, to apstiprināt. Svobodas kungs vēlas izteikties par labu šim pieteikumam. Lūdzu, Svobodas kungs. Es pilnībā gribētu atbalstīt šo pieteikumu. Uzskatu, ka Krievijas rīcība pret Lietuvu ir skandaloza. Mums vajadzētu kopā censties nodrošināt, lai uh, mēs varētu kaut ko darīt lietas labā. Tāpat arī ir jāatbalsta samits Viļņā par austrumu partnerību. Tāpat arī vēlētos atgādināt par to, kas ir noticis arī Turcijā un Moldovā. Uh, Tāpat arī uh, Igaunijas un Krietuvas, Krievijas robeža pie Narvas. Arī tur esmu redzējis, kāda rīcība ir pret Lietuvas kravas automašīnu šoferiem. Uh, pret viņiem izturas absolūti nepieļaujami. Būtu svarīgi, lai Eiropas parlaments paustu savu uh, attieksmi ar šāda mutiska jautājuma uh, palīdzību. Vai kāds vēlas izteikties pret šo pieteikumu? Ja tā nav, tad eh, balsosim par šo pieteikumu. Tātad, ja jūs piekrītat, tad eh, šis jautājums tiks iekļauts otrdienas darba kārtībā pēc debatēm par Eiropas Savienības un Taivānas tirdzniecības attiecībām. Kurš ir par, kurš ir pret, kurš atturas, tad līdz ar to šis mutiskais jautājums ir iekļauts darba kārtībā. Cīmeris kundze vēlēs ko teikt. Par otrdienu. Jūs jautājāt tikai, kurš ir pār šo pieteikumu, un tad jūs eh, teicāt, ka šis jautājums tiks iekļauts darba kārtībā pēc uh, tirzniecības attiecībām ar Taivānu. Es vēlētos norādīt, ka priekšādātāju konference ir iekļāvusi punktu par pilotu darba laikiem. Un, manuprāt, ir diezgan problemātiski, ka mēs varēsim šādā veidā strādāt. Varbūt mēs varētu kaut ko samainīt, lai mēs varētu diskutēt arī par pilotu darba laiku, jo galu galā ir eh, jābūt kaut kādai reakcijai attiecībā uz pilotu darba laikiem. Uh, Jā, jums ir pilnīga taisnība, šīs darba kārtības punkts līdz ar to mazliet paslīdēs uz leju, bet es īsti nezinu, kur mēs citur varētu iekļaut šo punktu, un šis pieteikums arī e, tika izteikts šādā veidā, proti ievietot to darba kārtībā tieši šajā vietā. Man patiešām žēl. Tad tagad e, trešdiena. Tautas partijas grupa lūdz grozīt nosaukumu attiecībā uz Eiropas Savienības migrācijas politikas debatēm arī e, šajās debatēs vajadzētu piedalīties padomēji, un līdz ar to šis nosaukums būtu padomes un komisijas paziņojumi par migrācijas plūsmām vidusjūrā, pievēršot īpašu uzmanību traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas. Tautspartijas grupa vēlējās lūgt vārdu. Kas runās? Iekolīno kungs, lūdzu. Siem. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, mēs esam novērojuši ārkārtīgu lielu traģēdiju. 250 līķi ir uh, izvejoti no jūras pie Lampedūzas krasta aktiem, un kopā mēs varam runāt par 360 bojā gājušiem cilvēkiem, un uh, tā ir traģēdija, kas ir notikusi soli no Lampedūzas krastiem, un EPP uh, lūdza izvērst šo diskusiju. Eiropas uh, komisijas prezidents Barozo kungs ar komisāru Malstrēmu arī dosies uz Lampedūzu, lai paustu savu solidaritāti un arī uh, tuvumu. Uh, šai teritorijai un arī cilvēkiem un uh, šiem bēgļiem. Mēs prasām arī uh, spēc soli atpakaļ, proti, ka šo diskusiju mēs uh, varētu arī noturēt pulksten 17. kā tas tika arī paredzēts lai šeit būtu klāt arī Barosa kungs un Malstrēmas kungs, kā arī padomas pārstāvi. Atgādinam ka rītdien Eiropa padomē būs iespēja konstruktīvi arī uh, runāt ar komisijas klātbūtni par šo traģēdiju lai varētu īstenot visbeidzot šo solidaritāti, ko esam tik ilgi gaidījuši un vēlējušies. Paldies, Jakolīno kungs. Kurš vēlas izteikties par šo pieteikumu? Svobodas kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji. Es vēlētos atbalstīt eh, to, ka eh, šīs debatas ir jānotur ar eh, Barozu un ar Valstrēmu. Tas ir pilnīgi skaidrs. Eiropai, protams, ir jāpalīdz šiem cilvēkiem, taču arī es ceru, ka tie, kas palīdz šiem zvejniekiem un tiem, kas ir mm, palīdzējuši cilvēkiem apdraudot sevi ar sodiem, uh, noteikti arī vajadzētu palīdzēt. Mums vajadzētu izmainīt politiku Eiropā. Nevajadzētu taču būt tā, ka šie zvejnieki, kas palīdz cilvēkiem, eh, tiek tagad aplikt ar sodiem. To noteikti vajadzētu koriģēt, un par to mums noteikti vajadzētu runāt kopā ar komisijas priekšsēdētāju un komisāru skundzi. Paldies, vai kāds vēlas izteikties pret šo pieteikumu? Hārms skundze, vai jūs uh, vēlaties ko teikt pretī par rezolūciju? Ja, bitte, Sie haben das Wort. Jā, lūdzu, lūdzu, runājiet, es īsti nezinu, ko jūs vēlēties teikt. Jā, tas jau arī tika pieteikts. Mana politiskā grupa atbalsta šo pieteikumu izmainīt nosaukumu, bet papildinot to, ko teica Svobodas kungs, viņš šeit citēja Zuddeutsche Zeitung. Uh, Eh, šķiet, ka šeit tagad tiek eh, ripinātas krokodila asaras un tiek runāts par to, vai tomēr mēs kaut ko nevarētu mainīt, tieši tā kā jūs eh, to norādījāt savā runā priekšādātāja kungs. Un tieši tāpēc, lai kaut ko darītu, mēs gribētu šo jautājumu noslēgt ar rezolūciju. Der Antrag ist diese Aussprache mit einer Resolution. Jā, tātad pieteikums ir nodrošināt, lai šīm debatēm sekotu arī rezolūcija. Jā, labi. Neviens nav izteicies pret šī nosaukuma mainīšanu. Mirklīti. Ir skaidrs, ka tātad te būs runa par padomes un komisijas paziņojumiem par migrācijas plūsmām vidusjūrā ar īpašu uh, vērību piegrošot uh, traģiskajiem notikumiem Lampedūzā. Haimsas kundze papildus ieteica gatavot arī rezolūciju. Ja Kolino kungs arī ir pieteicies runāt, lūdzu. Konfirmērē. Vēlētos uh, apstiprināt arī to, ko brīdi pirms atpakaļ teica Sabudas kungs, ka mums ir nepieciešams uh, par to runāt, taču Protams, tagad neapdraudēsim katras dalībvalsts likumdošanu, jo šeit nav likumdošanas problēma, šeit ir jautājums par atbildības pārdali. Mēs gribām, jā, par to diskutēt, bet neuzskatām, ka šodien būtu laiks uh, izstrādāt rezolūciju, kas varētu radīt saspīlējums un šķelšanos, jo par šo jautājumu mums ir nepieciešama vienotība visā parlamentā. Paldies! Herr Jakolino, ich werte das als eine Woche. Jakolīno kungs, es uzskatīšu, ka jūs izteicāties pret rezolūcijas gatavošanu. Jā, jā. Ich, Frau Harms hat die Resolution. Harmsas kundze lūdza gatavot rezolūciju, ja Kalīna kungs izteicās pret. Vai man vēl ir jādod vārds arī Cimers kundzei? Es pieļauju, ka jūs izteiksieties par šo rezolūciju. Jā, es vēlētos atbalstīt Harmsas kundzes priekšlikumu. Uh, Uzskatu, ka pēc šī eh, darba kārtības punkta ir jāseko rezolūcijai. Uzskatu, ka šādā veidā mēs varēsim konkrēti pateikt, kas ir jāmaina. Protams, mums ir jāskatās uz Itāliju, bet vienlaicīgi arī ir jāpaskatās, kas notiek pašā Eiropas Savienībā. Un noteikti arī vajadzētu izmainīt eh, tiesību aktus dalību valstīs, lai šī necilvēcīgā situācija izbeigtos. Labi, tad vispirms balsosim par izmaiņām trešdienas darba kārtībā. Svobodas kungs. Priekšlikums. Varbūt šo rezolūciju mēs varētu gatavot eh, oktobra otrajā plenāra sesijā. Nav iespējams uzreiz balsot par uh, rezolūciju uzreiz pēc komisijas paziņojuma. Uh, Varbūt eh, mēs varētu pēc divām nedēļām, oktobra, tātad otrajā plenāra sesijā, gatavot rezolūciju. Labi, atgriezīšos, bet vispirms atgriezīšos pie šī jautājuma, bet tagad eh, balsosim par to, vai vispār šis punkts ir jāiekļaut darba kārtībā. Kurš ir par to? Kurš ir pret? Kurš atturas? Vienbalsīgi pieņemts. Tagad mums ir divas iespējas, kā rīkoties - rezolūcija šajā nedēļā vai arī rezolūcija 2. oktobra plenāra sesijā, ņemot vērā to, ko mums pavēstīs Malmstrēms kundze un Barozu. Harmsas kundze? Nu, es domāju, ka mēs varam par to vienoties. Ja mēs gatavosim rezolūciju 2. oktobra plenāras sesijā, tad Es uzskatu, ka jā, tiešām ņemot vērā pašreizēju situāciju, mēs varētu tādā veidā rīkoties. Tad uh, gatavot to 2. oktobra sesijā. Kurš ir par šādu priekšlikumu? Jautā priekšādātājs, kurš ir pret? Atturas. Līdz ar to uh, tas arī ir apstiprināts. Trešdienā vairs nav citu izmaiņu, tagad ceturtdiena. Zaļo grupā ir lūgusi, lai komisija nāktu klajā ar skaidrojumu par Greenpeace aktīvistu aizturēšanu Krievijā. Zaļie vēlas, lai šis jautājums tiktu iekļauts darba kārtībā kā pirmais punkts ceturtdien. Un pēc tam arī izteiktos uh, runātāju grupu vārdā. Kurš ir par šo priekšlikumu? Harmsas kundze. Gatavojot šo priekšlikumu, es pamanīju, ka politiskās grupas baidas, ka šajā uh, plenāras sesijas darba kārtībā mums ir pārāk daudz punktu, kas saistās ar Krieviju un Maskavu un ar tādām negatīvām lietām. Es uzskatu, ka uh, mums vajadzētu šajā jautājumā spriest par Greenpeace, kā par vienu no lielākajām nevalstiskajām organizācijām un par uh, Greenpeace darbu uz šiem kuģiem. Tas attiecas uz uh, Beluga, uz Rainbow Warrior, un šodien ir uh, runa arī par Arctic Sunrise. Te ir runa par uh, to, kas notiek starptautiskajos ūdeņos. Galu galā ar šādiem kuģiem var rīkot akcijas. Mm, apsūdzības par pirātismu absolūti nav akceptējamas. Nīderlandes valdība noteikti aktīvi rīkosies šajā jautājumā. Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt šīs nevalstiskās organizācijas. Esmu arī par to, lai mēs diskutētu ceturtdien un nākamajā plenārsesijā, 2. oktobra plenārsesijā, mēs varētu gatavot rezolūciju. Kurš vēlas izteikties par šo priekšlikumu? Niemand. Ja, neviens, kurš vēlas izteikties pret šo priekšlikumu. Lūdzu. Uh, you, uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirms es izsakos pret šo, gribu, lai tas izskan skaidri. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs uh, piekrītam tam, cik ļoti svarīgs ir jautājums Greenpeace situācija Krievijā. Taču vēlos norādīt, ka ceturtdien no rīta ir mutiskais jautājums par cilvēku tiesībām, tisko valsti Krievijā. Un es iesaku. Uh, arī šajās debatēs, kas jau ir paredzēts runāt par šiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi un nosūtīt vēstījumu tieši šīs debats ietveros. Paldies! Paldies, Maginesas kundze. Tātad jūs izteicāties pret šo priekšlikumu. Es domāju, ka mums vajadzētu vispirms balsot par zaļo grupas priekšlikumu. Tātad par uh, komisijas paziņojumu par Greenpeace aktīvistiem iekļaut ceturtdien kā pirmo darba kārtības punktu. Kurš ir par? Kurš ir pret? Kurš atturas? Es uzskatu, ka norēdīts. Nu labi, ja jūs vēlaties pārbaudīt, tad uh, balsojam elektroniski. Sākam balsot. haben alle Kolleginnen und Vai visi kolēģi nobalsojuši? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad. Bitte, Frau McGuinness, dann begrüßen. Magineses kundze, Varbūt jūs varētu vēlreiz pamatot savu alternatīvo priekšlikumu. Gribu, lai tas izskan skaidri. Mums šo punktu ir jāiekļauj debatēs mutiskajā jautājumā par Krieviju. Vai jūs varētu lūdzu ņemt vērā šo ieteikumu, lai tas kļūtu par daļu no šīm debatēm, kas notiks ceturtdien no rīta? Jā, tas ir, äh, glaube ich, Frau McGinnis, ich sehe Ihre. Magineses kundze, es redzu, ko jūs ar to vēlējāties panākt, taču uh, ceturtdien mēs runāsim par pilnīgi citiem jautājumiem. Es īsti nezinu, vai mēs varēsim to šeit iekļaut. Haramses kundze vēlreiz par reglamentu. Jā, es domāju, ka varbūt mēs varētu vienoties, ka uh, lai darba kārtībā nebūtu tik daudz jautājumu par Krieviju, varbūt mēs šo tematu varētu iekļaut darba kārtībā pēc 14 dienām. Tad eh, tiem, kas pašlaika Nīderlandē gatavo sūdzību starptautiskajā jūras tiesā, um, būtu iespēja arī izteikties. Tas būtu tāds um, um, skaidrs signāls, ka mēs gatavo, esam gatavi par to runāt. Jā, Harmsas kundze, es varētu iekļaut šādu priekšlikumu diskusijās par nākamās plenāras sesijas darba kārtību un priekšsēdētāja konferences apspriedīsies un tad izlems, kurā dienā šo jautājumu varētu iekļaut darba kārtībā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, tad uzskatīsim, ka darba kārtība līdz ar to ir apstiprināta. Paldies! Tagad pievērsīsimies e, debatēm par pirmo darba kārtības punktu. Un te ir runa par debatēm par jautājumus, kur jāatbild mutiski par Eiropas oglekļa tirgu 2012. gadā. Vispirms eh, došu.